Eh, dear colleagues, if we are ready to vote, we can proceed. Kolēģi, ja mēs esam gatavi balsot, tad arī to darīsim. Kolēģi, vispirms es gribētu arī sveikt no ekonu komitejas priekšsēdētāju vietnieku, vietnieci Galtieri, kungs priekšsēdētājs pats šodien nevarēja ierasties, tāpēc priekšsēdētāja vietniece pārstāvēs ekonu komiteju mūsu kopējā sanāksmē. Es arī sveicu visus ekonu locekļus Mm, šodien mums ir jābalso saskaņā 105.3 reglamenta punktu, jābalsoja pret komisijas deleģēto regulu, kas ir datēta no 24. novembra 2016. gadā. Komisijas regula, tā ir deleģētā regula, ar kuru groz komisijas deleģēto regulu 2016.1675, ar ko papildina direktīvu 2015.849, norādot augsta riska trešās valsts, kurās ir strateģiskas nepilnības. Kā zināt, tie kolēģi, ka um, ir, ir sv svītrot tagad Gajana un, un um, tomēr grupas ie, jāizpilda, un tad tika norādīts, ka iespējams arī noraidīt deleģēto aktu. Attiecīgi šī sanāksme ir organizēta, lai pieņemtu abu komiteju lēmumu. Pirms balsošanas es gribētu jums atgādināt par laika grafiku. Ir, ir lūgts pagarināt eh, par mēnesi kontrolas termiņu. Tas nozīmē, ka termiņš, lai eh, protestētu, ir 24. Eh, janvārs, un rezolūcijas projekts, ko mēs šodien balsosim, to mēs sūtīsim uz plenārsēdi 2017. gada janvārī. Tādā ziņā Māja, Eko un Lībe sagatavos rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Tad vispirms mēs grozīsim par grozī, balsosim par grozījumiem, pēc tam par rezolūciju. Un tagad sāksim balsot. Es <clears throat> arī domāju, ka priekšsēdā vietniec, vietnieks arī grib kaut ko teikt. Jā, paldies. Paldies, es gribētu pateikties Lībe priekšsēdētājiem, un es gribētu arī pateikt Ekon locekļiem, kad viens A eh, ir vieta, kur mēs turpināsim mūsu sanāksmi, pēc tam, kad pabeigsim balsošanu šeit. Kolēģi, mēs tagad varētu balsot. Sāksim ar eh, pirmo punktu, sākotnēs teksts, sākam balsot, viss ir elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. That is carried. Pieņemts. Kolēģi, varbūt vienu brīdī iepauzēja. Ekonomikas locekļi ir ieradušies, bet pirms sāksim balsot kolēģi. Vai varbūt tie kolēģi? Mirklīti. E, kolēģi, kam nav kartītes, varbūt paceliet rokas, lai mēs redzam 1, 2, 3. Mišēl, punkts, jums nav kartīts arī, ja? četri cilvēki. Tad ne trīs kolēģi. Tie, tiem, kuriem nav kartītes, lūdzu balsojiet ar roku, ar rokas pacelšanu. Un tad mēs attiecīgi piefiksēsim jūsu balsojumu. Vai visi tādam risinājumam piekrīt? Labi, tādā gadījumā mēs turpinam. E, vēlreiz pirmais paragrāfs. Pirmais paragrāfs. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems. Otrais paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet citāds pirmais, sākotnēs teiks, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais citāts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais citāts, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais citāts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E, ceturtais A jaunais citāts. Grozījums numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Citāts numur pieci. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 6A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7A. Jaunais sāk, e, trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7A. Jaunais trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums A. A. Jaunais. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts apsvērums A, B, jaunais, piektais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums B, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. BA, sastais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad apsvērums C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums CA. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Apsvērums CB, grozījums 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums D, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. DA 9. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums E, desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es, es, sākotnējais teksts, sākam balsot. Beidzam balsot. Labi. Mēs tiešām varētu to neņemt vērā. Tagad 11. grozījums. Apsvērums E. Sākam balsot. Beidzam balsot. Oraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. We don't need to do the original text. Amendment 13. 13. grozījums nu, nav vajadzīgs balsot par iepriekšējo. Nē, tomēr jābalso par sākotnējo tekstu. Sākam balsot par sākotnējo tekstu. Beidzam balsot. pieņemts. 13. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad sākam balsot elektroniski par tekstu ar grozījumiem. Votes closed. Beidzam balsot pieņemts 47 pār 8 pret 25 atturējušies. So colleagues, um, the vote, as I explained, will be in plenary. Uh, kolēģi, uh, janvārī būs iespējams uh, skaidrot balsojumu, un tagad mums būs tehniska pauze. Paldies ekonkomitejai un. Uh, Mums, mums būs jāturpina balsot kā lībe komitejai, lai pārkārtotos mums nepieciešams.